un dalībvalsts ir atbildīgs par to, ka kavējas ļoti svarīgie uh, likumdošanas aktu nodokļu jautājumi. Es augstu vērtēju Svenīgi Igolda ziņojumu par fiskālas programmu. Tas liecina par to, ka dalībvalsts var pārvarēt savu nacionālo egoismu savu pilsoņu interesēs. Fiskālas programma ir veiksmes tās, kas apliecina pozitīvos rezultātus, kas izriet no sadarbības starp uh, uh dažādu dalībvalstu nodokļu dienestiem. Ir pastiprināta sadarbība starp uh, nodokļu iestādēm Eiropas Savienībai. Tā ir palīdzējusi uh, nacionālajām iestādēm panākt uh, lielāku nodokļu iemaksu. Un tāpēc ziņu, šo ziņojumu atbalsta daudzas politiskās grupas. Mēs augstu vērtējam to, ka vairums deputātu atzīst, ka ir vajadzīga lielāka sadarbība nodokļu iekasēšanas jomā. Ir tikai viens grozījums, kas tiesniegts balsojumam, kas paredzēts rīt, un mēs vēlamies izmantot šos iespēju lūgt jūs atbalstīt šo grozījumu. Pārobežas eh, nodokļu auditi ir eh, vēl viens pārobežu pasākums, kas palīdzēs nodokļu iestādēm dažādās dalībvalstīs. Kopīga rīcība īpaši ir uh, pārvadumu sakarā ref, efektīvs risinājums, tas attiec arī uz nodokļu plānošanas schēmu. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt sociāldemokrātu zaļo uh, grozījumu, kas ļautu ar fiskālas programmu finansēt uh, vienotās šādas operācijas. Mēs domājam, ka tas nāks par labu pils, visiem pilsoņiem. Paldies! Paldies! Komisijas vārdā izteiksies komisārs Tinger kungs. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Deputāti. Vēlos eh, jums atvainoties kolēģi Moskavici vārdā, kurš šobrīd atrodas Atenās eh, sarunās ar Grieķijas valdību. Un tādēļ šokar nevarēja ierasties pie jums. Un te es lūdzu arī eh, deputāts kundzi, skatkārto kundzi, nodot sveicienus deputātam K. Svenam Kigoldam. Uh, un paldies viņam par lielisku darbu strādājot pie šī jautājuma. Ar vienu spēkā pārliecība un patiesība, ka nodokļu jautājumos vadošās ir valstis, taču katrai iestādēji trūkst zināms kapacitātes un arī līdz ar to sadarbība starp dalībvalstīm ar vienu ir jātīstam gan darbam Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārpus tās robežām sadarbībā ar trešo valstu nodokļu iestādēm, lai kāpinātu sava darba efektivitāti un iedarbīgumu. Tādēļ šie nopietni jautājumi, kā varam cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, nodokļu izvairīšanos nodokļu nomaksas, nodokļu apiešanu, tie ir lieli jautājumi, arī reāli, e, reaģējot uz jaunajām parādībām, digitālo pasauli un digitālo nodokļu ieviešanu. Mūsu iedzīvotājiem. Uzņēmumiem būtu jāatbrīvotie no daudziem apgrūtinošiem soļiem. Un kādā veidā nodrošināt efektīvu nodokļu iekasēšanu, lūk, tas ir kāds nodokļu iestādes uzdevums nacionālā mērogā. Uh, Tas ir pats pamat uzdevums - nodokļu iekasēšana, un uz to arī ir jākoncentrējas valstu iestādēm, reizē apkopojot gan nacionālās, gan Eiropas intereses. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, ka sniedzam atbalstu ar šo Eiropas fiskālas programmu, un to turpinām. Tā ir fiskālā programma, kas nodrošina operatīvu sadarbību un atbalsta operatīvo darbību īstenošanā gan IT sistēmu darbināšanu, izmantošanu, arī apmaiņa ar nodokļu informāciju starp trešām valstīm un Eiropas Savienības valstīm, tāpat arī starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Programma Fiskālis nodrošina skaidru ietvaru, kurā mēs veicinām kopēju Eiropas Savienības konkurētspēju un aizsargājam arī Savienības fiskālās intereses. Un arī jaunā fiskālas programma ir veidota un mērķēta tādā veidā, uh, lai iekļautos vispārējā daudzgada finanšu schēmā jau pēc 20. gada, un arī līdz ar to snot savu ieguldījumu cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos nodokļu nomaksas un nodrošinot taisnīgu nodokļu sistēmu darbību. Papildinoši, mēs redzam arī ļoti nozīmīgu mm, lomu un uzdevumu, ko programma sniedz nodokļu administrācijā un organizācijā. Lūk, fiskālas programma piedāvā ļoti praktiskus instrumentus, kas nodrošina precīzus pakalpojumus un līdz ar to samazina iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem uh, pakalpojumu klāstu, kas samazina mm, administratīvo slogu. Ļaujiet koncentrēties būtiskajiem elementiem. Ciešāk starpības starp nodokļu iestādēm, mm, nodrošinot optimālas pieredzes un labākās prakses apmaiņu. Otkārt, reakcija uz jauniem uzdevumiem, jaunām parādībām, izmantojot arī jaunākās tehnoloģijas, kā arī blokķēdes. Treškārt, darbības optimēšana, optimizācija un IT attīstība. Tādas sistēmas, kuras kā platformas varam izmantot nodokļu iekasēšanā, un visbeidzot, investīcijas nodokļu iestādēs, attīstot arī izglītojot darbiniekus caur darba semināriem, izglītības programmām. Šie ir ļoti nozīmīgi soļi, arī šis tieši pēdējais elements, ko es minu, jo tādā veidā palīdzam nodokļu iestāžu darbiniekiem būt gataviem dažādām jaunām parādībām. Fiskāls pēc būtības nav nekas jauns. Līdzinājā programma jau ir nodrošinājusi būtiskus uzlabojumus, skaidri apliecināja savu pienoto vērtību un dalībvalstīs iegūs lielu atzinību un cieņu. Kopīgie auditi, kopējās darbgrupas, ekspertikšanās, visdaudz jautājumi, kas tiešām sevi ir apliecinājuši. Tātad nākošā daudzgadu finanšu schēmā, septiņu gadu periodā, mēs runājam vēl papildus piešķirumu no 270 miljonu apmērām lai tiešām šo instrumentu izmantotu kā cīņu pret eh, nevēlamu nodokļu praksi un to pastiprinātu. Mēs tiešām visticam, kā moderna fiskālas programma kalpo Eiropas idejām un arī dalībvalstu interesēs. Tādēļ gan parlaments, gan padome, arī parlaments tieši Svenika Igola personā ir spēris nozīmīgu soli, ieguldījuši milzīgu darbu, uh, lai panāktu nozīmīgo progresu. Paldies jums par to! Mēs arī turpinām darbu un sadarbību ar parlamentu. Un sākotnēji tieši izskanēja jautājums par arī tiesisko pamatu. Kāpēc neizmantojam 116. pantu vakardien pieņemtā komisijas priekšlikumā, skatot arī vairākumu principu daudzos nodokļu jautājumos? Uh, Mums vadošais mērķis nosaka arī izvēlēto ceļu. Mums ir ļoti svarīgi panākt tiešām padomē vairākumu atbalstu. Un līdz, līdzsakus arī, arī ar kolēģi Moskovici mēs sapratām, ka 116. pants ir tāda mazākam izredzēm nekā piedāvātais aktuālais variants. Arī komisāri eh, gan Moskovici, gan arī Dombrovskis arī sarunās ar parlamentu šo jautājumu skaidros, un arī paskaidros turpmākos soļus. Paldies! Ja nepitropi... Paldies! Budžeta komitejas vaida, vārdā divas minūtes izteiksies Dos Santos kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentam par sagatavotu ziņojumu. Uh, Tiešām kompliments un apsveikums no manas puses. Arī budžeta komitejā mēs jau pie šā tām esam ļoti iedzināšies, un paldies arī komisāram. Ir tiešām vienmēr patīkami ar komisāru sadarboties. Esam par to ļoti pateicīgi. Esmu pārliecināts, ka šī programma, iznot uh, uzdevumus, uh, Nu, kādā ziņā esmu pārliecināts, ka arī komisārs turpinās vēl iesākt to uh, Eiropas iedzīvotāju interešu vārdā. Fiskālas programma pēc būtības ir tieši par nodokļu iestāžu sadarbību, par informācijas apmaiņu. Tādēļ, veicinot šādu sadarbību, es skatos uz tādu labāku sadarbības modeli nākotnē, cīņo pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšos nodokļu nomaksas. Uh, Skatot konkrētos tekstu priekšlikumus, paļauties arī uz ekspertu novērtējumu, arī mm, vēlējos akcentēt tieši dzimumlīdztiesības jautājumu iekļaušanu šajā dāvā. Kā jau komisārs norādīja, fiskālas programmas iet roku rokā daudziem citiem Eiropas Savienības pasākumiem, cīņā krāpniecības apkarošana, struktūra fondi, lai kopā sasniegtu vajadzīgos efektivitāti. Programmai paredzēt 300 miljoni eiro līdz 18 gadam, un to arī atbalstīja budžeta komiteja. Un es sagaidu arī, ka komisija to pilnībā izmantos. Sagatavotais teksts ir apsveicams, un plenārs ir iepelnījis mūsu atbalstu. Līdz ar to mēs izveidojam nākošo programmas ciklu, ko varēs izmantot nodokļu iestādes, īstenot, nodrošināt labāku sadarbību un um, līdz ar to arī sniegs atbalstu personāla attīstībā. Būtu arī apsveicams tiešāks dialogs starp komisiju un dalībvalstīm nodokļu jautājumos, un sagaidām, ka tiešām būs patiesi ieguvumi. Sastarpēja palīdzība nodokļu jautājumos - ļoti nozīmīgs jautājums, un sagaidu arī, ka padomi to attiecīgi novērtēs un virzot tālāk arī Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. Paldies! Paldies tagad runātāji politisko grupu vārdā, Eiropas tautas partijas vārdā. Vārds uz pusotru stundu, pusotru minūti Stolojan kungam. Mulțumesc, domnule președinte, o să... Liels paldies, priekšsādātāji! Es runāšu pār šo programmu fiskālis, jo tā ir vienīgā Eiropas programma, kas tieši ir vērsta pretī dalībās nodokļu iestādēm. Te ir runa par programmu, kas eh, finansē veido nepieciešamo infrastruktūru, lai nodokļu iestādes apmainītos ar informāciju. Runājot par eh, ienākumiem no nodokļu jomas, uh, Arī šajā gadījumā programma satuvina nodokļu iestāžu ekspertus ar viņu kolēģiem, lai veicinātu labākās prakses izplatīšanu šajā jomā. Es augstu vērtēju to, ka programma Fiskālis ir pavērta ekspertu līdzdalībai arī no kandidātu valstīm un no trešajām valstīm. Ja mēs e, efektīvi vēlamies apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un e, krāpšanos ar nodokļiem, tad mums vajadzīgs arī šo trešo valstu ekspertu ieguldījums. Pašreizējā mandāta laikā šī programma fiskāls tiek īstenota bez problēmām, un katrā ziņā es to atbalstīšu, to iesaku arī citiem. Sociāldemokrāta grupas vārdā Pusotra minūte izteiksies Bajēkungs. Paldies, priekšstādāte. Programma Fiskālis, par kuru rīt balsosim periodām no 2020. līdz 2027. gada, ļauj veicināt darību, dalību valsts sadarbību nodokļu jomā atšķirības nodokļu jomā, kas mums ir kļuvušas acīmredzams pēdējo gadu laikā, nav pieņemams, un tāpēc ir jāveicina informācijas aprits starp dažādu dalībvalstu nodokļu iestādēm, un fiskāls to veicina. Šī programma veicina informācijas sistēmas attīstību. Tiek veidots uh, komunikācijas tīrs, kas ļauj nacionālajām nodokļu iestādēm apmainīties ar informāciju drošībā. Kā jau teica komisāra kungs, mēs kā sociālisti esam priecīgi, ka varējām sniegt saviegli šai ziņojumā. Uh, lai tiktu veicināta arī sadarbība starp uh, nodokļu iestādē, apkarojot naudas atmazgāšanu, jo apkarošana iespējama tad, ja ir efektīva administrācija, kuras rīcībā ir atbilstoši tiesību aktu un arī citi instrumenti, praktiskie instrumenti. Katrā ziņā pateicos kolēģim Svenam Gigoldam par viņu veiksmīgo darbu pie šī ziņa. Paldies! Pakei kungam vārds eh, konservatīvo un reformātoru grupas vārdā. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan 30. Fiskālis programma veicina apmācības un informācijas aptrību starp vairāk kā 13 dalību valstu nodokļu iestādēm. Šī sadarbība ļoti svarīga visai Eiropas Savienībai, tāpat arī Flandrijai. Tā ir tāda sava veida Erasmus programma nodokļu iestādē strādājušiem. Pašreizējā programma turpināsies līdz 2020. gadam, un šis priekšlikums attiecas uz laiku no 2021. līdz 2027. gadam. Mēs atbalstām šo priekšlikumu. Tad šo oriģinālajā komisijas priekšlikumā, ja ierēķinām Brexit, uh, tad ir palielinājis par 20% salīdzinot sākotnējo budžetu, un dalībvalsts vēl liek klāt 11%. Bet prioritāte šajā programmā ir kreisi ievirzīts, un mēs šādu pieeju nevaram atbalstīt. Ir daudz fokusēšanās uz trešās eh, pasaules valstīm. Tas nav iespējams mūsu skatījumā. Būtu administratīvi jāvienkāršo. Uh, procedūras, nevis jāievieš visā dažādie pāraudzības tipi un ziņošana. Mums katrā ziņā būs sarunas ar šo lietu vēl par padomi. Tagad politiski, tagad Rozatī kungs eh, savā vārdā. Eh, paldies priekšsēdētāji. Viena no šī parlamenta galvenajām prioritātēm eh, sasaukuma beigās ir nodokļu Uh, nemaksāšanas un krāpšanās ar nodokļiem apkarošana. Taču uh, secinot dažādo arī izmeklēšanas komiteju darbu, ir konstatēts, ka sadarbības ar nodokļu iestādēm nav bijusi atbilstoša mūsdienu prasībām, lai tiešām varētu apkarot šīs parādības. Tāpēc es augstu vērtēju šo programmu Fiskālis un ziņojumu par to. Vēlos apsveikt Svenu Gīgoldu, kurš, diemžēl, nav mūsu vidū pat laban, bet arī Skota Kato kundze par šo ievērojamie ieguldījumu. Un es vēlos teikt, ka, ja nebūtu tehniskās programmas, kas atbalsta nacionālās iestādes informācijas apmaiņā un paraugu prakšu īstenošanā, un bez eh, efektīvām informācijas tehnoloģijām, nodokļu nemaksātāju apskaru, apkarošana būtu mazāk iespējama. Tāpēc atbalstu šo programmu un arī iestājas par to, ka tiek palielināts finansējums šai programmai līdz 300 miljoniem eiro. Manā skatījumā tas ir tikai pats minimums, lai panāk, ka šī programma ir efektīva. Atcerieties, kāds iegūms varētu būt no no šīs efektīvas programmas miljardiem eiro aiziet gar degunu eh, valstu nodokļu iestādēm. Un tas varētu ievērojami past, papildināt dalībās budžetu. Es mūsu politiskajā grupā arī iestājos par šīs programmas atbalstīšanu. Paldies! Tagad vārds Vanden Kendelāre kungam uz pusotru minūti. Eh, voorzitter collega's jaarlijks zien we miljoenen. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Katru gadu mēs redzam patiešām pat tūkstošiem miljonu netiek iekasēti valstu kasēs. Jo mm, ir gudri ļauts, kas izmanto ļoti kaut kādas gudras schēmas, kā apiet nodokļu sistēmas, nodokļu paradīzes, eh, PVN karuseļi vai citi daudzi. Uh, schēmas un <clears throat> uzbūvētas konstrukcijas. Nu, kādā ziņā mēs visi esam zaudētāji. Digitalizācija vēl šo problēmu tikai sāsina. Zūd valstu robežas, uzņēmumiem ir viegli atvērt savas filiāles, meitas uzņēmumus visā pasaulē. Un tādā veidā viņi bieži vien izvairs no nodokļu nomaksas. Mazie vidējie uzņēmumi parasti nomaksā savus nodokļus, jo viņi darbojas savā valstī. Bet līdz ko runāt par multinacionāliem uzņēmumiem, lielajām kompānijām, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un tādēļ mums ļoti svarīgi, ka mēs spējam viņiem stāties pie tie Eiropas līmenī. Ļoti svarīgi, lai nodokļu iestādēm būtu pieejama visa informācija, lai viņi zinātu un saprastu, kas īsti notiek un kas ir šie galvenie uh, kaitnieki visā sistēmā. Šobrīd gan katra nodokļu sistēma darbojas pat par sevi, bet mums ir vairāk jābojas tilti, jāatbalsta vienam otru un jānodrošina līdz to informācijas apmaiņa. Lūk, tieši tādam mēķim ir būvēta un attīstīta šī programma Fiskālis. Un pateicoties tam, mēs varam kāpināt arī savus nodokļu ieņēmumus. Paldies! Tagad um, esam izsmalējuši runātājs rakstu un varam pāriet uz brīvo mikrofonu.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 Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Σέτιγκερ. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf feststellen, dass Paldies, priekšsēdētāji! Mēs redzam, ka parlamentā kopīgi valda tāda vienotības pratne attiecībā par uh, Svena Gigolda kunga darbu un par komisijas priekšlikumu fiskālas programmai. Ir aicinām to turpināt un balstīties uz līdzinājo pieredzi, lai tā kalpot arī nākotnē, vēl optimālākā veidā. Jūs runājat arī par aktuāliem uh, plānoto piešķīrumu 270 miljonu apmērā Mm, komisija to vērtē par uh, jēgpilnu un vajadzīgu, un reiz arī pietiekamu. Protams, ka vienmēr runāt vēl par papildus izdevumiem, un tomēr, ja skatāmies uz informāciju, tehnoloģiju apkalpošanu un visam citiem uzdevumiem, uh, apzinoties, protams, kāds milzīgs apjoms ir pretī, kas ir jāapkaro. Nu, zinot arī, cik liels tas ir mūsu kopējo interesu objekts. Un, nu, turpinot šo cīņu gan Eiropas mērogā, gan arī dalībvalstu, un nu, kad es domāju, ka programmas palīdzību optimāli to varēsim darīt. Paldies par atbalstu! Paldies! Vēl vārds skat kā to kundzei. Noslēguma vārdiem lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Mēs pieskārāmies 116. pāntām un par tiesisko pamatu izvēlu. Es apzinos to jautājumu, bet parlamentā. Mēs ļoti daudz esam iedzinājušies no to kļūtāmus, un tomēr mūs nedaudz mm, sarūktina šāds lēnais progress un tāds arī sadalījums starp Eiropas iestādēm un Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs nenorošinām tomēr ciešāk starpību par to, ka arī bagātie samaksā savu nodokļu daļu. Mums tomēr ir pārpanāk, ka tās lietas mainās. Šonka debatēs jāatzīst, ka ret, kad izskan tik daudz komplimentu un uh, cildinošu vārdu, paldies visiem par to, nodošu visu to. Ah, Svenam. Zinu, ka viņš pats teiktu visiem paldies par lielisku sadarbību. Ah, gan komitejas ietvaros, gan parlamentā kopumā. Visas, starp visām politiskām grupām. Tagad ceram, ka rīt arī tas pats atspoguļosies šis atbalsts balsošanas laikā, lai varētu uzsākt jau turpmākās sarunas ar dalību ar visām, tātad mūsu padomu. Paldies visiem jums! Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši arī šo jautājumu. Balsojums notiks rītdien. Tālāk ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tas ir ziņojums, ko ir sagatavojis Badils Valēro kungs par programmas tiesības un vērtības izveidi Tātad vārds Valēro kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji vēlos pateikties. Mēs eh, risinām daudz sarunas ar daudzām organizācijām un īpašumu pateicību pelnīja šeit arī komitejas eh, sekretariāts. Mums tiešām izdevās lieliska sadarbība. Mēs piedzīvojam ļoti sarežģītas laiks Eiropā, un arī šajā gadījumā te ir tiešā runa par to, kā eh, uzdevums, kā mēs ievērojam paši savus noteikumus. Tad runām par uh, vārdbrīvību, par minoritāšu aizsardzību Eiropas Savienības ietvaros. Demokrātijas telpā mums ir jāievēro pamatiesības. Sadāk mēs vairs demokrātiju nevarēsim pamatot devēt par demokrātiju. Ja mēs vēlamies nodrošināt uh, tiesu, varu tai jābūt neatkarībai. Pretējā gadījumā mēs vairs nevaram runāt par tiesiskumu. Tad ir ļoti svarīgi, ka mēs paļaujamies uz savām pamatvērtībām. Pāvela Adamoviča uh, eh, traģiskā nāve Gdaņskā. Mums ir skaidrs signāls. Demokrātija tiek nemitīgi testēta, pārbaudīta. Pāvela Adamoviču noslepkovi tieši viņa politiskās pārliecības dēļ, viņa iejūtības un tolerants pret bēgļiem, viņa atvērtības dēļ. ko mēs redzam Bulgārijā, Slovēkijā, Maltā un Ungārijā, kuras vēlas ierobežot brīvas personas pārvietošanās tiesības, ir satraucoša parādība, korupcijas izplatība ir ļoti satraucoša, cilvēktiesība ievērošana, minoritāšu tiesību ievērošana bieži vien tiek tikai nepilnīgi ievērotas šīs tiesības. un arī daudziem ministriem, kas it kā būtu atbildīgi par tieslietām, pašiem tiek izvirzīti ļoti nopietni pārmetumi. Tā kā saraksts, ko mēs varam konstatēt, kas notiek pašā Eiropā, ir diezgan satraucošs. 2018. gadā mēs jau pieķeramies daudziem jautājumiem, kā veicināt tiesiskumu un pamatvērtību nodrošināšanu Eiropā. Un tādēļ mēs apsveicam Eiropas komisijas priekšlikumu par šādu fondu izveidu. Bet jāsaka, nožēla, ka nav tomēr nodrošināts visaptarošs pieeja. Daudz jautājumu ir tomēr palikuši ārpus šīs programmas redzeslokā. Tādēļ mēs parlamentu vārdā pieprasām tomēr plašāku spektru un tvērumu un arī iekļaut cits rīcības virzienus. Ir ļoti svarīgi, ka mēs strādājam kopā Eiropā, balstām savu sabiedrību uz tiesiskumu ka ir būtiski principi. Līdzsaks tiem tāpat arī līdztiesība, pilsoņu līdzdalība, antidiskriminācija, dzimumu <clears throat> kopējie tiešām jautājumi ir absolūti svarīgi. Un tas ir jākļauj šajā kopējā pārskatā, lai arī līdz to cītītos gan pret noziedzību, gan vadarbību. Mums ir jāpaplašina vēl piemie līdzekļi, arī pilsoniskās sabiedrības programmas, nevalstisko organizāciju darbība, valdības organizāciju darbība. Ir jānodrošina plaša pušu pastāvniecība, lai mēs kopīgi atrisinātu daudzās problēmas. Komisijai šeit savukārt vajadzētu arī sasaistīt daudzos jautājumus ar citām programmām. Tātad ļoti svarīgi, lai mēs spētu uh, izsakot mūsu kopīgām vērtībām, tās labāk arī um, attīstīt. Pamatiesība hartā ir ierakstīts tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana, un tostarp tas nozīmē arī minoritāšu aizsardzību. Ļoti svarīgi, lai kopā strādājot sabiedrībā, mēs nodrošinātu toleranci, solidaritāti, vienlīdzīgu attieksmu un izskaust diskrimināciju. Tas ir pamats mūsu nākošām programmas darbībai. Paldies! Tālāk vārds. Mm, Otrai referentenē Pietikainens kundzei. Viņa uzstāsies savukārt sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā, bet tā kā viņa nav ieradusies, tad uzreiz vārds ir uh, Gijoms kundzei, kur pārstāv kultūras un izglītības komiteja. Lūdzu. Paldies! Eiropas Savienība ir piedzīvojis ļoti lielu netolerants, neiecietības vilni nacionālismu uzplaukumu. Un tādēļ ir jāspēj pret to vērsties. Šeit mēs runājam par kopīgiem principiem, uz kā balstās mūsu demokrātija. Dialogu, ko visam Eiropas Savienības ietvaros, ir ļoti svarīgi tieši akcentēt šīs programmas nozīmi un arī nodrošināt tās aizstāvību un finansējumu. Vēlos pateikties arī mūsu referentēm un ēnu referentēm. Uh, kas ir ļoti strādājuši pie šīs būtiskās programmas, kas iestājas par Eiropas pamatiesībām, vienlīdzību un vērtībām. Mēs runājam par aktīvo uh, līdzdalību, kas ir plānots 650 miljonu arī 2027. Uh, gadam. Šī programma spēja nodrošināt to iekļaujošo pilsonības ideju un arī veicināt uh, sabiedrības kopējo tādu vēsturisko atmiņu un nākotnes izpratnē. Mēs redzam, ka no tāda simboliski mēs virzamies uz konkrētiem darbiem. Tātad mēs runājam par arī kapinātu atbalstu, kā aizstāvēt šīs vērtības, idejas. Un um, visi šie projekti ir tādi, kas veicina demokrātisku Eiropu, kas arī attīsta kultūru daudzveidību Eiropā. Paldies! Tālāk uzklausīsim komisijas vadā komisāru Jurovu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Laikmetā, kad Eiropas Savienība un Eiropas sabiedrība piedāvā radikālismu ar vien lielāku tādu sāsinājumu sabiedrības polu starpā, mums ir ļoti svarīgi iestāties par Eiropas pamatvērtībām un tiesiskumu. Tieši tādēļ Eiropas komisija nāk klajā ar šādu jaunu fondu izveidi, kurā mēs tieši centiem tiesības un vērtības, lai nodrošinātu ilgspējīgu demokrātijas un sabiedrības attīstību. Šīs programmas veids eh, nosaukums tiesības un vērtības ir kopuro kā arī ar tieslietu programmu. Arī tas kalpos kā pamats turpmākām sarunām starp Eiropas parlamentu un citām iestādēm, un skaidrs, tas būs kā arī apliecinājums tieši nozīmīgajām tiesībām un pamatvērtībām, un ko es novērtēju un arī atbalstu pati. Jaunā programma reizē arī turpina jau uzsākto darbu dzimumu līdztiesības jautājumos, antidiskriminācijas jautājumos, bērnu tiesību aizstāvībā, vardarbības izskaušanā un cīņā pret rasismu un arī citām prioritātēm šajā sarakstā. Tātad tas iekļūs arī, arī e, pilsoņu Eiropā, vēsturiskās piemiņas programmās, un tādā veidā arī veicinot Eiropas iedzīvotāju ciešu dialogu ar Eiropas Sanības iestādēm. Tādā veidā mēs arī veicinām uh, modernāks, demokrātiskākas Eiropas Sanības sabiedrības veicināšanu un šo vērtību izpratni un apzināšanos. Tādēļ mēs esam iepriecināti šovakar ar jums risināt šo dialogu par nozīmīgo jautājumu tālāku virzību, aizstāvot uh, kopējās vērtības un tiesības un to akcentējot pašā augstākā līmenī. Mēs redzam, ir nevalstiskās organizācijas, kas strādā un arī turpinās īstenot savu būtisko lomu programmas īstenošanā. Vienlaikus vērtību un tiesību programma arī koncentrēsies uz daudziem citiem labumguvējiem, tad domājam par plašākām programmām un organizācijām, iesaistot ekspertus, valsts iestādes, pašvaldības, muzejus zinātniekus, pētnieciskos institūtus, lai nodrošinātu tiešām līdzsvarot programmas īstenošanu starp tās mērķiem un īstenoto rīcību politiku. Turklāt visi šie jautājumi ir cieši saistīti ar tiesiskumu programmu un vispārējo tiesību principu ievērošanu. Programmu izstrādājot komisija ļoti rūpīgi strādājusi pie konkrētiem mehānismiem, lai veicinātu konkrētas sinerģijas un izvairītos no pārklāšanās. Uh, Tas arī būs mūsu uzmanības lokā turpmākās diskusijās. Piekrītu, jābūt papildus eh, līdzekļu atrot, nekad jau nepietiek ar piešķīrumu, bet mēs apzināmies, protams, budžeta ierobežojums, ka ar nākotnē mums ir tomēr vēl garāks prioritāšu saraksts, bet vēl būs saurāk pieejamie līdzekļi. Tomēr šīs programmas, kuras es visu nu pat minēju, un arī akcentēju tos galvenos mērķus, mēs varam tomēr arī virzīt tālāk ar piešķirto līdzekļu apmēru un uzsverot arī ciešo sasaiksmi, piemēram, Eiropas sociālo fondu, būs arī papildus līdzekļi sociālajai integrācijai, sagaidām arī jaunajam apvāršņu programmai būs papildus līdzekļi pētniecībai un datu apkopošanai. Arī šeit lūk varēsim to sasaistīt arī ar tiesību un vērtību programmas fondu. Esmu pārliecināta, ka pat ar ierobežotiem līdzekļiem mēs tomēr spējam panākt lielas lietas. Paldies! Paldies, komisārs kundze. Tālāk, um, juridiskās komitejas vārdā Kaufmans kundze lūdzu. Nu, nav ieradusies. Nu, droši vien vēlāk, ja ieradīsies, dosim viņai iespēju. Ja Tālāk uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā. Tautas partijas vārdā tagad vārds Bonī kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātā komisārs kundze. Programma tiesības un vērtības ir nozīmīgs panākums. Mums ir izdevies pat trīskāršot programmas budžeta apjomu. esam tagad uh, atraduši īpašu veidu, kā varam šos 850 miljonus tālāk virzīt un piešķirt vietējām organizācijām. Šie līdzekļi būs pieejami vienkāršās procedūras veidā. Nebūs nekāda milzīga birokrātija, bet būs ļoti skaidri caurskatām procedūra. Mēs esam arī papildus nodrošinājuši e, kontaktpunkts, kas sniegs visu informāciju. Tātad ļoti svarīgi šī iedrošināt ar neutralitāti. Ja mēs redzam, ka valsts valdības ir kļuvušas naidīgas pret pilsonisko sabiedrību, viņam šajā gadījumā nebūs nekā teikšana par šo līdzekļu piešķiršanu. Tādēļ arī šobrīd jau ir satraucoši, ka valstīs, kur tiek pārkauts cilvēkties, nu, civil, pilsoniskās tiesības un demokrātijas principi, nu, šīs organizācijas tiek visādi veidā ierobežotas. Uh, Lūk, ar šo programmas atbalstu viņi varēs darboties, un mēs līdz to varēsim veicināt Eiropas vērtību attīstību visā Eiropā. Šādā veidā mēs nodrošināsim tieskuma un nediskriminācijas principu ievērošanu, kas kaut galā ir pats demokrātijas mugurkauls. Lūk, tādā veidā arī spēsim sniegt atbalstu spēcīga pilsoniskā sabiedrība. Ir īpaši svarīgi tajām valstīm, kur tās mēģina ierobežot. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu vārdā. Kenģī kungai, kundzei, lūdzu. Grācie, prezidente. Invest... Paldies, priekšsēdētāji lai ieguldītu Eiropas uh, tiesībās un uh, vērtībās, pilsoņos, kvalitātē un tā tālāk, tas nozīmē investīcijas kohēzijā un sociālajā taisnīgumā. Ir jāveicina pilsonības ideja, lai tiešām būtu šī pilsoniskā līdzdalība. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams papildu instruments, lai turpinātu cīnīties pret rasismu, ksenofobiju, naida kurināšanu, vardarbību pret sievietēm un ekstrēmismu. Mēs vēlamies nodrošināt ietvarošu un, un godīgāku Eiropu. Šodien vairāk nekā iepriekš mums ir jācīnās pret diskrimināciju un naidu, jo tiešām ir šāds vardarbīgs politisks klimats. Mums ir jānodrošina, ka tiek aizsargāts gan neaizsargātās grupas, gan cietušie atvērts demokrātiskas ietvarošas savien, sabiedrības nevar pašas sevi finansēt. Tieši tāpēc mēs aicinām būtiski palielināt resursus e, šajā programmā, lai pilsoniskā sabiedrība varētu dot ieguldījumu tajos centienos, e, kur ir vērsti uz demokrātijas veicināšanu, lai valstis būtu demokrātiskas atvērtas, lai tiktu ievērot pils, ievērotas pilsoņu tiesības, lai jaunieši saprastu, kas ir tolerance, kas, protams, ir mūsu Eiropas kopējā mērķa centrā. Paldies! Tagad Jureka kungs ECR vārdā. Priekšsēdētāji, kolēģi! Eiropas vērtības Banīkungs runāja par Eiropas vērtībām, par uh, kultūru, sociālo, kultūras sociālo dzimumu, seksuālo orientāciju ksenofobijas, homofobijas un citu fobiju apkarošanu. Daudzi runā, bet neviens nerunā par naidu pret kristiešiem. Paskatīsimies uz 2017. gadu, tur bija daudz dažādu šādu naida piemēru, par to jau es minēju, kad mēs eh, apspriedām pamatiesību gada ziņojumu. Piemēram, 20. grozījums 11. paragrāfs ir saistīts ar uh, naidu pret musulmaņiem, bet kā tad ir ar naidu pret kristiešiem? Kā tad ir ar mūsu reliģisko mantojumu? Šis mantojums ir viens no līguma vērtībām, bet neviens to neaizstāv, un man ir lielas bažas, ka šis instruments padarīs Eiropas Savienību par demokrātiju, kura tiek kontrolēta no augšas ne liberāla demokrātija. Nu, līdzīgi kā, piemēram, Orbāns uzskata. Nu, tas ir tāds fakts. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad NF grupas vārdā Lančīnī kungs. Vienu minūtu. Paldies. Tiesību un vērtību programma nosaka svarīgus mērķus, eh, piemēram, cilvēku cīņas veicināšana, eh, vienlīdzība, tiesiskums un tam līdzīgi. Ņemot vērā šos te mērķus, ir skaidri redzams arī tā, tā nenoteiktība, ar ko jau ir plaši zinām Eiropas Savienība. Tagad mēs esam nonākuši starptautiskos virsrakstos daudz biežāk nekā iepriekš. Ja mēs paskatāmies uz tehniskām detaļām, uh, tad izskatās, ka mūsu galvenā misija tiek izsolīta augstākajam maks, tam, kas maksā visaugstāko cenu. Ja paskatāmies uz eh, vienlīdzības un tiesību programmu, tad pēkšņi izrādās, ka tā vairs nav tik svarīga Eiropas Savienībai, jo pretējā gadījumā Savienība pati to pārvaldītu. NVO, eh, saņemot šo finansējumu, izrāda pilnīgi augstprātību. Uh, Piemēram, ja paskatāmies uz Open Arms, eh, izskatās, ka tur eh, tiek pārkāpti starptautiskie tiesība akti un cilvēki tiek nelegāli pārvadāti no Lībijas uz Spāniju. Šiem cilvēkiem ir pašiem savas intereses, kas nevienmēr atbilst Eiropas Savienības interesēm, un viņi izmanto finansējumu varbūt nemorāliem mērķiem. Paldies! Sošņirds kungam viena minūte. Dāmas un kungi, šajā direktīvā tiek runāts par pretējām vērtībām. Nevar vienā dokumentē minēt brīvību un vienlīdzību. Cilvēki atšķiras. Šīs ir divas pretējas vērtības. Cilvēkiem dažādas pras, eh, prasmes, spējas un tā tālāk arī vērtības. Un tā rodas nevienlīdzība, jo vienlīdzību var nodrošināt tikai koncentrācijas eh, nometnēs. Ir jāizvēlas viens vai otrs. Ja gribat brīvību, izteiksmes brīvību, uh, Pēkšņi izrādās, ka vakar pret tiem deputātiem, kas šeit grib iztekties, eh, tika eh, pas, padarīts stingrākas sankcijas. Jums ir jāizvēlas, kādu brīvību jūs gribat, vai tikai sev, vai vispār demokrātiju. Piemēram, ir aizvien mazāk iespēja uzdot zilās kartības jautā, kartītes jautājumus. Daudzi cilvēki vairs nevar aktīvi piedalīties eh, debatēs, daudzi vispār negrib atbildēt uz maniem zilās kartītes jautājumiem. Vai tā ir tā demokrātija, par ko jūs runājat? Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds eh, Kudrickas kundzei uz vienu uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji, pirms dažiem gadiem neviens pat nevarēja iedomāties, ka mūsu pamatvērtības būs jāizstāv pašā Eiropas Savienībā. Tomēr populisms iznīcina dažādu varu nodalījumu un arī tiesiskumu un tieši tāpēc šādi priekšlikumi ir vajadzīgi. Komisijas priekšlikums nebija pietiekoši ambiciozs, tāpēc es atbalstu to, ka Libe ir trīskāršojusi summu. Tas nav pārāk daudz, jo mērķi tiešām ir jāizpild steidzami. Šī programma, kur tiek noteiktas tiesības un vērtības, tās tā papildina tiesisko mehānismu. Septītais pāns attiecas uz demokrātijas pārkāpumiem. Šī programma tomēr ir saistīta ar prevenciju. Tātad šeit ir runa par sistēmisku risinājumu, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību, kas ir demokrātijas pamatā. Paskatīsimies uz Poliju. Pilsoniskā sabiedrība ir ļoti aktīva, un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc demokrātija tur ir izdzīvojusi vismaz pašlaik. Tam būtu jāļauj labāk saprast mūsu vērtības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Lopes Aguilar kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra Jurova saka, ka ES tiek apšaubīta aizvien vairāk kā iepriekš tās pamatvērtības. Bet tas ir arī tāpēc, ka ir šīs attieksmes pret Eiropu noskaņota uzvedība, un to visu mēs redzam aizvien lielākā mērā Eiropā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam tādu instrumentu, kas veicina mūsu vērtības eh, pilsoniskā sabiedrībā, arī izmantojot NVO, ka mēs esam uzticīgi Eiropas ideālam. Tieši tāpēc ir svarīgs eh, atbilstošs finansējums nākošā daudzgada finanšu schēmā. Tātad, lai parādītu, ka mēs esam gatavi aizstāvēt Eiropas Savienības vērtības to, ko mēs dzirdējām šorīt no rīta no Spānijas premjerministra. Ir svarīgi, ka visi tie, kas atbalsta Eiropu, to arī aizstāv. Ir šis moto - Eiropa, kas aizstāv. To neizveidoja, lai, piemēram, cīnītos pret iedomātiem ienaidniekiem kā migrantiem. Mums īstenībā ir jāaizstāv Eiropa pret īstajiem ienaidniekiem, pret ksenofobiem, pret tiem, kas uh, Uh, publisko naida runu, kas ir pret solidaritāti. Naida runu mēs dzirdam aizvien biežāk, un pret to ir ļoti stingri jāiestājas, un uh, šim nolūkam jāizmanto šis instruments, ko mēs kā sociāldemokrāti pilnībā atbalstam. Paldies, saka priekšsēdētājs vārds Vojtu kungam vienu minūti. Jā, danke. Paldies, priekšsēdētāji. Šo vērtēju kā ļoti nozīmīgu, svarīgu programmu tiesības un vērtības Eiropas Savienībā. Bet tas nozīmē to, ka visās dalībvalstīm tas būtu arī jāizteno. Konkrēts piemērs. 83 gadus sieviete nu pat tiek notiesāta uz uh, apcietinājumu tieši par to, ka ir pateikts to, ko domā par situāciju. Un citai savukārt tika nu, amputēta kāja. Uh, sākotnēji līdz celim, tālāk jau pat arī virs augstilbam, un līdz 10. janvārim viņa atradās klīnikā Brandenburgā. Bet viņai vispār nevarēja pagulēt, jo viņas uzraugi atstāja durvis atvērts, un līdz to viņa nespēja iemiegt. Lūk, tāda ir situācija. Tā tiek ievērots vērtības. Un lūk, ko nozīmē apcietināma iestāžu uh, patvaļa uh, no vienas puses, kad ir rīkojums durvis turētājs vecs, bet no otras puses vietējie, kas eh, uz vietas izmanto paši par sevi, cilvēku pilnīgi piesiet gultā, un eh, cilvēkiem nenodrošina vispār cilvēku cieņu eh, šādos aizcietnām vietās. Paldies, Vaikta kungs. Jums ir zilās kartītes jautājums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 Zācijā atainojas, ir atainojas Vācijas presē vai ne? Jūs noklusējat par to situāciju, ka Vācijā e, tieši 90-gadīga sieviete tiek apcietināta savu viedokļu paušanas dēļ Vācijā. Un pat faktiski tūkstoši patriotu šobrīd atrodas aizturē apcietinājumā tikai tāpēc, ka viņi ir pauduši savu viedokli. Un līdzīga situācija arī Grieķijā, kur pat deputāts no vienas partijas ir aizturēts ieslodzījuma vietā, lai gan viņš taču ir ievēlēts Nacionālā parlamentā. Tā kā visa Eiropa tiešām būtu jāizbeidz šādu praksi. Paldies! Un tagad dod vārdu Šaidrovas kundzei pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Vojta kungam jums nevajag klusēt. Un tieši tāpēc Eiropas parlaments ir tik svarīgs, jo mums Eiropā ir brīvība. Tieši tāpēc jūs varat aicināt, nodrošināt eh, tiesiskumu, taisnību. Man ir eh, jārēģē uz to, uz ko norādīja Šošņerts kungs. Es nevarēju noticēt tam, ko dzirdat. Jūs šeit minat eh, vienlīdzību bet šķiet, ka jūs esat sajaucis vienlīdzību ar viendabīgumu, jo, ja jūs esat kristietis, tad jūs saprastu, ka vienlīdzība ir tas, uz ko mums ir, jā, uz ko mums ir jāskatās, ko mums jāmēģina sasniegt gan valsts, gan Eiropas līmenī. Tiesību un vērtību programma ir tas, kam es piekrītu. Vienlīdzība pilsoņiem ir Tas ir priekšlikums, kas tika iesniegts, lai mm, iekļautu programmā, un mūsu komiteja arī to atbalstu, un es piekrītu tam, e, kā tiek palielināts budžets. Diemžēl šī pilsoņu programma varbūt nav tik plaši zinām, pilsoņi e, cilvēki par to nav pietiekami informēti, bet tā noteikti kļūs par augstas uh, kvalitātes projektu finansējumu avotu, jo īpaši uh, nevalstisko organizāciju nozarē, piemēram, sadarbojoties dažādām pils, pilsētām uh, un tā tālāk. Tā, tad, tā ir tiešām lieliska pieredze, ko es atbalstu. Paldies! Šoidravas kundze, jums ir zilās kartīts jautājums no Šošņirts kunga, vai piekrītat? Lūdzu, Šošņērts kungs. Vai es sapratu jūs pareizi? Vai jūs eh, gribat teikt, ka ir atšķirības starp vienlīdzību un vienlīdzīgām tiesībām, eh, iespējām un tā tālāk? Vienlīdzība tas nozīmē, ka mums visiem ir viens un tas pats. Uh, Un ja jūs gribat nodrošināt, ka visiem ir viens un tas pats, tad ir kādam jāatņem, lai citam būtu tikpat. Es klausījos, ko jūs teicāt, un pievēršu tam visam uzmanību. Es uzskatu, ka vienlīdzība tiesas priekšā un vienlīdzība saistībā ar vienlīdzīgām tiesībām tas ir spēkā visiem un vienlīdzība ir svarīga visiem mums. Tāpat mums arī ir jābūt vienlīdzīgām iespējām un mums jābūt vienlīdzīgiem likuma priekšā. Paldies, tagad vārds Vorda kundzē pusotra minūte. Eiropas eh, Savienības eh, tiesību un vērtību programma šodien ir svarīgāka kā iepriekš. Uh, pamatiesības, kas ir mūsu Eiropas demokrātijas pamatā, tās nevar uzskatīt par paši par sevi saprotamām. Es bieži atbalstu dažādus projektus, kas nāk, tā varētu teikt, no tautas. Tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tiek ievērot tāda ka principi kā tiesiskums, tolerance, tiesiskums un tā tālāk. Tas viss eh, uzlabos sabiedrību un pilsonisko aktivitāti visā Eiropā. Diemžēl mūsdienās mēs redzam, ka Orbāna Ungārijā pilsoniskā sabiedrība brūk, tiek uzbrukts tiem, kas, piemēram, atbalsta uh, bēgļus. Līdzīgas bažas rada arī tas, kas notiek ar tiesu sistēmu Polijā. Demokrātiskās vērtības ir jāuzskata par vērtībām un jāizstāv pirmkārt pašiem pilsoņiem. Es atbalstu tos grozījumus, kas sekmē demokrātisko līdzdalību Eiropas pilsoniskuma satvarā. Uh, projektus, kas nāk no apakšas, tie noteikti palīdzēs stiprināt tos demokrātiskos procesus, kas satura Eiropu kopā. Mums ir jācīnās pret negatīviem un šķeļošiem vēstījumiem, mums ir jāatbalsta Eiropas vērtības un tiesības. Arī Lielbritānijā, kur Tereza Meja ir apņēmusies uh, panākt valsts izstāšanos no pamatiesību hartas pēc Brexit. Un tiešām kauns, ka viņi kaut ko tādu iedomājas dara, darīt, jo Eiropas Savienība ir kā bāka daudziem, kas dzīvo apspiestās vietās, kas, kas dzīvo apspiesti dažādās pasaules valstīs. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kostas kundzei pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties referentiem par izdarīto darbu. To veica trīs komitejas. Šajā kontekstā šim dokumentam ir īpaša nozīme. Šeit mēs runājam par trīs programmām, un kultūras komitejā mēs e, negribējām e, pamest novērtā pilsonības dimensiju, un īpaši šeit gribu pateikties Silvijai. Tātad šīs programmas atpazīstamība ar piešķirtiem līdzekļiem un tā tālāk ir jānodrošina, ka cilvēki ir pazīstami ar šīm iespējām, izmantojot studentu twinningu programmas un tam līdzīgi. Tas viss ir jāņem vērā arī jaunajā programmā. Ir ļoti svarīgi, ka pilsoņu Eiropai, kas ir šī te, kas būs jaunajā programmā, uh, ka tas eh, pievēršas diviem aspektiem mūsu kopīgajai atmiņai, par ko jau mēs runājām, un arī, ka mēs skatāmies uz vēsturi ar kritisku skatu, ka mēs varam izveidot kopīgu pamatu mūsu vēsturei, ka pilsoņi saprot Eiropas integrāciju arī vēsturiskā aspektā, dažādas nacionālismu formas, kas uh, pašlaik kļūst aizvien aktīvāks Eiropā, tām visām var presno, pretnostatīt šo pamatu. Mēs pieprasījām pamat vairāk resursu un es ceru, ka parlaments to atbalstīs. Mums arī ir jāveido pilsoņu prasmes, izmantojot dažāda veida mācību formālu, neformālu un cita veida. Es jau gandrīz beidzu, bet mēs arī gribējām iekļaut starpkultūru reliģisko dialogu, jo Tas ir tikai loģiski, ka mēs varam šādi panākt Eiropas uh, kopīgo brālību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad brīvais mikrofons ir divi deputāti pieteikušies runāt, un es arī abiem došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji viens miljards eh, eiro mm, būs, lai atbalstītu Eiropas programmas, eh, citi līdzekļi eh, līdz tiesībai. Un viss tas ar mērķi ir, lai tiktu stiprināti pilsoņi. Es domāju, labākais atbalsts pilsoņiem būtu tāds, ka tiktu veidots labāks, labāks nodarbinātības klimats, jo tikai tā cilvēks pats sev var cienīt. Un te Runa par to, ka tikai 6 miljārdus eiro Eiropas Savienība piešķīrus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Bet NVO vienkārši nodarbosies ar to pašu, ar ko agrāk. Eh, tāpat kā tika izmantot arī līdzekļi eh, migrācijas eh, jautājumam. Būtu jāsniedz līdzekļi skolām, universitātēm, reģioniem un arī, lai tiktu apkarot, apkarotas mm, ap, apkaroti gadījumi, kad uh, ir uzbrukums uh, naids pret kristiešiem. Pagājuši gadu bija tādi 556 gadījumi. Es domāju, ka šajā programmā arī šis temats ēkļa, lai mēs nebūtu vienpusēji noskaņot. Paldies priekšstādātāji. Tagad vārds epitidijus kungam. Vien minūte. Lūdzu, Jorģus. Šie prezidenti. Paldies, Itāļu valodā saka priekšstādā. Tādā laikā, kad visas Eiropas Savienības dalībvalstis saskars ar ekonomiskām problēmām un tautas cieš, Eiropas Savienības vadības loks ir pieņēmis lēmu izveidot tādu programmu un uh, finansēt programmu vērtības, tiesības un vērtības miljardiem eiro Eh, tagad tiks piedāvāti, lai aizsargātu demokrātiju, eh, tiesiskums un vienlīdzību, lai tiktu apkarots visas um, um, vardarbības metodas, vardarbības veidi. Taču kāda vajadzētu šiem gaišiem prātiem pastāstīt, ka cieņa pret vērtībām, pret tiesībām ir garīgās kultūras uh, eh, atspoguļojums, nevis uh, vienkārši finanšu atspoguļojums. Es domāju, ka es kā Grieķijas tautas pārstāvis nevaru piekrist tam, ka tiek īstenot šī uh, naudas izšķērdēšanas uh, orģija, jo iznāk no valsts, kur ir cilvēki cietuši no taupības pasākumiem un es aicinu ar visiem citiem rīkoties tāpat, kas uzskata, ka viņi ir atbildīgi savu vēlēšanu.